Vai pārējām pie uh, Alīda Smita ziņojumu Hongkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai. Vārds tagad referentam. Priekšsēdētāji, man ir liels prieks īsumā jūs iepazīstināt ar šo ziņojumu šai vēlajā vakaru stundā. Es uh, uzskatu, ka uh, tas apliecina šis ziņojums, cik labi parlaments var strādāt. Mēs uh, izmantojam dalību valstu vēsturiskās saiknes, lai veidotu mūsu ārējo politiku pasaules mērogā, un mēs nekļūstam par vēstures ķilniekiem. Mana perso Niski tā ir traģēdija, ka tad, kad Eiropas Savienība sāk runāt beidzot vienā uh, balsī, mana uh, valsts apvienotā karaliste nolēma izstāties no Eiropas Savienības, bet es domāju, ka Skotija, kur es pārstāvu, joprojām veidos tieši saiknes ar Eiropas Savienību. Ir pagājuši 20 gadi, uh, kopš uh, Hongkongu apvienotā karalisti nodevusi Ķīnai un ir pagājuši 20 gadi no uh, 50 gadiem, kas paredzēti uh, pieejai viena valsts divas sistēmas. Ir uh, svarīgi turpināt dialogu. Hongkonga ir lieliska uh, Uh, vieta, bet tur arī viss nav tik izcils. Uh, tiek grauta arī pieeja viena valsts divas sistēmas, par to runājam punktos B un L. Un es domāju, ka mēs uh, diezgan līdzsvarotu formulējumu esam izvēlējušies. Un punktā T ir norādīts, kā mēs varam stiprināt, atbalstīt pilsonisko sabiedrību Hongkongā, kas veic ļoti grūtu darbu un ir pelnījuši mūsu atbalstu. Man priecē tas, ka ir tāda liela vienprātība parlamentā. Goja grupa tikai ir iesniegusi divus uh, grozījums par uh, cīņu pret uh, izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas un par lielākas atklātības nodrošināšanu. Es uh, atbalstu šos grozījumus, es arī iestājos, ka ir uh, par to, ka jācīnās pret uh, uh, korupciju, naudas atmazgāšanu un noziedzību. Paldies par to, ka man uzklausījāt priekšsēdētāji. Paldies, ka ievērojot uzstāšanās laiku, kā devāt pārskatu par savu ziņojumu. Priekšādātāji, paldies, godātie deputāti. Hongkonga ir Eiropas Savienība 14, Savienības 14. lielākais tirniecības partners preču jomā un 4. lielākais pakalpojumu tirniecības partners. Vairāk kā 2000 Eiropas uzņēmumu darbojas Hongkongā un Eiropas Savienība ir Hongkongas otrais tir, lielākais tirniecības partneris, pat eh, tūlīt pēc Ķīnas. Uh, pamatu kontinentu vicepriekšādātājs Dombrovskis bija Hongkongā pirms desmit dienām, un esam uzaicinājuši galveno izpildvers pārstāvi apmeklēt mūsu Briselē pēc iespējas ātrāk. Mums rūp Hongkonga, un mēs zinām, ka tās autonomija ir bijis pašos pamatos eh, šīs, eh, šam veiksmas stāstam. Hongkongas iedzīvotāji šobrīd vēlas atsākt vēlēšanu reformu, no, panākt īstu izvēli vēlēšanās, izvēlēties šo izpildvaras eh, padomi saskaņā ar pamattiesībām. Uh, Bet, kā jau referents atbilstīgi norāda un zina, tad šis vienas valsts princips ar divām sistēmām ir šis uh, princips, kas izjūt arvien lielāku spiedienu - tiesiskums un uh, tiesu iestāžu neatkarība. Hongkongā tiek šobrīd apstrīdēta, ap, apšaubīta, vēlēšana reformas tiek pārceltas uz vēlāku laiku, turklāt uh, nedrīkstam aizmirst 2015. gadā pazuda pieci izdevēji. Manuprāt, tas ir ļoti nopietni, bez vēsts. Manuprāt, tas ir ļoti, nop, tā ir ļoti nopietna problēma. Mm, tās, tās ir sāsināšos kopš 2007. gada. Diemžēl tas nav tāds izolēts atsevišķs notikums. Saskaņā ar ziņojumu rekomendācijām mēs esam mm, nodomājuši pastiprināt divpusējo dialogu ar Hongkongu. E, pēdējā ES Hongkongas struktūrētajā dialogā e, tikāmies pirms mazākā mēneša. Mēs šajos dialogos vienmēr uzsveram, ka galvenais galvenais ir ievērtot šo, šo viena valsts divas sistēmas principu. Tas ir svarīgs eh, Hongkongas labklājībai, bet tāpat laikā šis princips ir svarīgs arī Ķīnai, lai arī tā varētu augt un plaukt mūsu attiecības ar Ķīnu pamazām kļūst arvien intensīvākas, ne tikai ekonomikas jomā, bet arī ārpolitikā drošības jautājumos, un dialogs ir ļoti atvērts, atklāts, esam gatavi uzklausīt eh, Ķīnas draugu viedokļus. Vienas eh, valsts divu sistēmu principu saglabāšana ir arī viņu interesēs, un esam gatavi strādāt ar viņiem eh, kopīgiem spēkiem, lai šo principu mm, palīdzētu īstenot pilnībā dzīvē. Paldies, saka priekšādātāja. Nākamais runātājs ir Švicas kundze, Tautas partijas vārdā lūdzu. Hvala vam lijepo Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlos teikt paldies referentam eh, Elenam Smitam par eh, sadarbību un savstarpēju atbalstu. Ir ieteikums komisijai, padomē un augstajai pārstāvē. Tādēļ gribētu uzsvērt, ka mēs savā ziņojumā esam pateikuši, ka Hongkonga ir ļoti svarīgs tirniecības partneris Eiropas Savienībai. Uh, Un, protams, ka mēs eh, ļoti stipri atbalstām šo pieeju viena valsts divas sistēmas un uh, Hongkongas uh, lielo autonomiju. Britu Ķīnas deklarācijas uh, dēļ ir šī autonomija, kas tika pieņemta pirms 20 gadiem. Visiem tirzniecības partneriem ir jāsniedz atbalsts. Mēs zinām, ka Hongkongā valda tiesiskums ka visas tiesības tiek garantētas, un eh, mēs ar šo ziņojumu vēlējamies atbalstīt Hongkongas pilsoņus, jo mērķis ir liberalizēt arī Ķīnas sabiedrību. Mēs respektējam Hongkongas autonomiju, tas ir svarīgi arī mūsu labajām attiecībām ar Ķīnu, tādēļ eh, Eiropas Savienībai tas ir jāatbalsta, kas attiecas uz vēlēšanu tiesību reformu. Uh, Nākamajām vēlēšanām jābūt ir pilnīgi brīvām, demokrātiskām, sārskatāmām, bet mums ir jāveido arī un jāstiprina divpusējais dialogs starp Hongkongu un Eiropas Savienību. Afetā mēs to atbalstījām un ceru, ka arī būs uh, pozitīvs balsojums. Paldies, un tagad no sociāldemokrāta vārdā ir uh, Piculas kungam. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji kungs, paldies. Uh, referentam par lielisko sadarbību. Šis ziņojums ir svarīgs solis turpmākajā sadarbībā ar Hongkongu. 20 gadi ir pagājuši un 30 gadi ir mūsu priekšā, un šī pieeja viena valsts divas sistēmas ir pamats mūsu attiecībām. Eiropas Savienībai Hongkonga ir svarīgs tirdzniecības partneris, bet mums vajadzētu labāk sadarboties izglītības un pētniecības programmās. Kas attiec uz situāciju Hongkongā, jā, var novērot, ka Pekina iejaucas Hongkongu Hongkongas uh, darbībā. Uh, piemēram, sadiec uz žurnālistiem, uz demonstrācijām. Daži prasa arī neatkarību, bet oficiālā Eiropas uh, Savienības politikā ir viena Ķīna, divas sistēmas, tas uh, stiprina mūsu sadarbību. Gribētu uzsvērt vēl vienu problēmu, tā ir uh, nodokļu nemaksāšana. Gribētu aicināt atbalstīt uh, uzaicinājumu uh, Hongkongai, ka tie uzņēmēm, kuriem ir uh, filiālis Hongkongā, ka, lai šī praksa tiktu novērsta. Es ceru, ka rīt kolēģi to arī atbalstīs. Jā, paldies. Tagad vārds Bāsam Belderam. Paldies priekšsēdētājiem. New York Review of Books 21. decembra 2017. gadā bija eseja žurnālista Keija Džemsena no Hongkongas. Visraks bija Hongkonga protests. Tur izteicās daudz demokrātisko vērtību aizstāvi. Viņi visi sūdzējās, ka Ķīna faktiski neievēro šo divu sistēmu pieeju, nenodrošina to. Jā, un tieši tas ir arī uzsvērts kolēģis Minta ziņojumā. Es vēlētos debates par šo ziņojumu, un šis ziņojums cerams atbalstīs demokrātijas cīnītājus Hongkongā. Paldies! Tagad uh, runās uh, Mārtiņš Širdevāns. Jums ir viena minūte laiks runāt. Paldies, priekšādātāji, cienījamās kolēģis un kolēģi. Es uzskatu, ka mēs šo daudzslaņēnu un uh, pretrunīgo situāciju, mēs varam to risināt ar atvērtību. Šī atvērtība, manuprāt, balstās uz uh, vienas valsts divu sistēmu principu, bet no otras puses arī uz uh, nepieciešamo kritiku politikā reģionāla eh, un starptautiskajai elitei, kas uh, ir veidojusi tādu nemierīdzīgu sabiedrību. No nu, vienas puses ir tāda izteikta nabadzība, no otras puses ļoti liela bagātība. Hongkongā ir milzīga dzīvokļu krīze. Cilvēki tiešām dzīvo gan izvērt tādos kā būriešos. Vācu medija par to ļoti daudz ir ziņojuši. Un šī krīze tiek vēl veicināta eh, ar to naudu, kas netiek samaksāta, eh, no, no, ar to naudu, kas ir no nodokļu paradīzes. Ja mēs to visu pieļausim, tad uh, mēs uh, nevarēsim uzstāties kā tādu ticam cilvēktiesību aizstāvji. Un pašreizējā, pašreizējā ziņām, diemžēl, un ieteikums nevarēšu atbalstīt. Jā, paldies. Tagad Andru Kaitis kunga vārds no Eiropas komisijas. Brīvā mikrofona procedūra nenotiks. Lūdzu. Uh... Priekšsādātāji, paldies. Ļoti liederīga bija šī viedokļa apmaiņa. Un es vicepriekšādātājs Frederiks Mogherīnī vārdā gribu teikt paldies referentam par lielisko darbu, paldies arī deputātiem par viņu izteikumiem. No šīm debatēm varam secināt, ka mēs visi esam viensprāts tajā, ka vēlamies, lai Hongkonga būtu autonoma un ka ir jāievēro šis princips viena valsts, divas sistēmas. Attiecības starp ES un Hongkongu turpina plaukt un zelt. Šobrīd tās ietver ne tikai tirniecību un ekonomiku, bet arī muitas sadarbību, no, sadarbību novatorismu tehnoloģijas jomā, konkurētspējas pārtikas nekaitīgumu jomā un tā tālāk. Eiropas uzņēmumu spēlē būtisku jomu arī finanšu pakalpojumu jomā, loģistikas, transporta jomas. Nozīmīgs tās visas ir ļoti svarīgs arī Hongkongai. Mēs tāpēc vēlamies, lai arī biznesa vīde Hongkongā būtu efektīva, tāpēc vēlamies, lai tur tiktu augstā mērā ievērot tiesiskuma principi, pārskatāmības, nediskriminācijas principi un tie tādi saglabātos arī nākotnē. Vēlreiz gribu teikt, ka komisija ļoti augstu vērtē parlamenta lomu tajā, ka viņš šo jautājumu patur starptautiskajā darbu kārtībā ļoti augstu e, kā prioritātu. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji. Tālāk debašu noslēgumā došu vārdu referentam. Jā, redzam, ka mums bija plaša vienprātība darbā pie šī ziņojuma, un darbs tika paveikts vēl pirms plenārsēdes, tāpēc domāju, ka rīt balsojumā tā ziņojums saņems plašu vairākumu. Es dzirdēju par to, ka ne, nav progresa attiecībā uz vēlēšanu reformām, bet šķiet, ka tomēr panāks ir labs kompromiss, liela vienotība un ar nepacietību gaidu balsojumu rīt. Lielas paldies! Lielas paldies Smita kungam kā referentam!